jomā piemērošanu. Un došu vārdu referentē Vēbers kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es vēlētos sākt ar pateikšanos ēnu referentiem, ne tikai par konstruktīvo pienesumu strādājot pie ziņojuma, bet par patieso nodošanos darbam, cīnoties pret diskrimināciju un aizstāvot cilvēktiesības. 2000. gadā es strādāju cilvēktiesību organizāciju tīklā, eh, kas eh, tajā laikā strādāja pie likumdošana cilvēka tiesību jomā Eiropas Savienībā. Un tad, kad tika pieņemtas divas vienlīdzības eh, direktīvas, mēs uzskatījām, ka tas ir patiesa panākums, jo tiešām cilvēku diskriminācija ir visnejaukākā cilvēka necienīgākā uzvedība, kādu vien var iedomāties. Un pēc tam, kad eh, parlamentam pienāca laiks izvēle, izvērtēt, kādā veidā direktīva tiek īstenota, mm, tad mēs raudzījāmies, kā tas notiek. Dalību valstu pienākums bija noteikt eh, dalību valstu pienākumus eh, nodrošināt nediskriminācijas dažādākajās nodarbinātības un izglītības jomā. Un, uh, bija nepieciešamība eh, izvērst šo nediskrimināciju arī uz citām jomām, nodrošinot vismaz minā, minimālo nediskrimināšanas līmeni. Ziņojumā ir parādīti uh, dati gan Eiropas, gan uh, dalībvalstu līmenī, uh, lai varētu pierādīt diskriminācijas pastāvēšanu, īpaši netiešās diskriminācijas pastāvē, diskriminācijas pastāvēšanu. Ir, uh, milzīgas atšķirības starp eh, to eh, diskriminācijas apjomu, par ko tiek ziņots, un par to, eh, ar ko cilvēkiem nākas sastapties dzīvē. Ir svarīgi informēt cilvēkus visos sabiedrības slāņos. Ir skaidrs, ka pašiem upuriem ir ļoti grūti pat atpazīt diskrimināciju, kas pret viņiem tiek realizēta, un cīnīties pret to ir vēl grūtāk. Līdz ar to informēšana un datu vākšana palīdzēs upuriem arī darba devējiem pareizi pildīt attiecīgās prasības ir jānodrošina šādu kontrolējošo orgānu neatkarība, eh, piešķirot tiem pietiekošu finansējumu. Es vēlētos uzsvērt problēmu, kas ir saistīta ar daudzpusēju eh, diskrimināciju. To izraisa eh, likumdošanas sadrumstalotība šajā jomā. Pirmkārt, jau pašiem upuriem ir grūti atpazīt diskrimināciju un rīkoties, bet iedomājieties, tā ir daudzpusēja diskriminācija, tad situācija kļūst vēl grūtāk. Arī pieeja tiesvedībai ir e, ierobežota, un ziņojumā ir stingri ieteikts dalībvalstīm nodrošināt, lai upuri varētu e, saņemt tiesisko palīdzību e, visā tiesvedības procesā ieskaitot arī e, konfidenciālas e, konsultācijas, kuras veids attiecīgi izglītoti vidutāji. Un e, tiesība aizsardzības līdzekļu izmantošana ir svarīga ne tikai upuriem, tā izglīto sabiedrību kopumā, jo nodrošinot advak, adekvātu pārstāvniecību joprojām daudzās dalībvalstīs ir problemātiski. Tādēļ dalībvalstīm ir jāatrod iespēja uh, atbalstīt upuru, sniedzot eh, juridisko palīdzību no specializētām NVO, samazināt nodokļus un tā tālāk. Ir eh, svarīgi, lai eh, attiecīgās NVO piedalītos administratīvajās un tiesvedības procedūrās. Atzīstot to, cik svarīgi ir cīnīties pret visām diskriminācijas formām, es tiešām ceru, ka parlaments ar lielu vairākumu atbalstīs šo ziņojumu. Paldies, Vēbers kundze! Komisijas vārdā Taisens kundze lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, eh, cienījamie parlamenta deputāti. Vēlētos pateikties referentē Vēbers kundzei, kura ir sagatavojusi šo eh, visaptverošo pārskatu par eh, vienlīdzību nodarbinātības jomā direktīvu. Diskriminācijai nav vietas Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ Eiropas komisija ir apņēmības pilna nodrošināt, lai nediskriminēšanas direktīvas tiktu uh, stingri īstenotas, lai uh, nodrošinātu taisnīgāku uh, sabiedrību un darba tirgi nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visiem. Sociālo tiesību pīlārā ir noteikts, ka darba tirgus uh, iesaistīšana uh, attiecībā uz mazāk aizsargātajām grupām ir jāietver eh, visas sabiedrības slāņi, informējot iedzīvotājus par diskrimināciju un tās apkarošanu. Nevar uh, neatzīt, ka situācija mūs zināmā mērā uztrauc. Eirobarometra pēdējā uh, aptauja liecina, uh, ka uh, pastāv priekšstats par diskrimināciju. 64% respondentu bija uztraukti par uh, diskrimināciju etnisku iemes, iemeslu dēļ, 58% attiecībā uz uh, seksuālo orientāciju un noteikts procents arī par reliģiskās, par diskrimināciju reliģiskās piedarības dēļ. Pilsoņi arvien vairāk apzinās savas tiesības šajā jomā, kas faktiski ir pirmais eh, kritiski svarīgais solis, lai uzlabotu nediskriminācijas prasību īstenošanu. 2014. Eh, gada ziņojumā eh, secinājums tika izdarīts mm, attiecībā par direktīvu ieviešanu dalību valstīs, ka ieviešana ir sekmīga. Uh, bet nepieciešams arī atbilstošu likumdošanu uh, apaudzēt ar attiecīgiem uh, politikas pasākumiem un nodrošināt pieeju uh, tiesu sistēmai. Svarīgi ir visi šie aspekti, un komisija gatavojas izmantot šo direktīvu daudzās frontēs, minot tikai dažus piemērus. Pirmkārt, mēs veicināsim analīzi un pētījums par situāciju dalību valstīs Uh, uz salīdzinošā igadējā ziņojuma pamata uh, ziņojumu par uh, diskrimināciju sociālās orientācijas uh, dēļ uh, un arī uh, ziņojuma par atbilstošas mājokļa iespējām cilvēkiem ar kustību traucējumiem un nediskriminācijas likumdošanas darbību. Eh, svarīgi ir arī kvalitatīva datu uh, apkopošana. Mēs saprotam, ka šo ziņojumu sarakstīšana nav nekāds risinājums, bet līdz ar to ir iespējams labāk saprast diskriminācijas modeļus un var pieņemt uh, informētus lēmumus, uh, veidojot attiecīgās politikas. Uh, Augst līmeņa darba grupa uh, par nediskrimināciju veicina labākās prakses apmaiņu, lai uh, uzlabotu cilvēku informētību par savām tiesībām un pieju uh, tiesu sistēmai. Apmācību, konferences, semināri, kā piemēram kolokvijas 2015. gadā par pamatiesībām, kas koncentrējās uz toleranci un lai mazinātu antisemītiskus un antimusulmāniskus noskaņojumus Eiropā. Kopumā mēs sadarbojamies un atbalstam dažādas organizācijas, kas aktīvi iesaistās antidiskriminācijas darbā, piemēram, Eiropas eh, likumdošanas akadēmija, eh, pamatiesība aģentūra un Nacionālo eh, vienlīdzības iestāžu tīkls Visbeidzot, likumdošanas jomā 2008. gada priekšlikums eh, par vienlīdzīgas attieksmes direktīvu ir mērķēts uz to, lai aizliegtu diskrimināciju reliģiskās eh, piedarības dēļ, invaliditātes dēļ, vecuma, seksuālās orientācijas dēļ un uh, izplastos tālāk uz citām jomām, piemēram, sociālās aizsardzības, sociālo. Mm, labumu gūšanas, izglītības un uh, citām jomām kā arī diskriminācija, aizliedzot diskrimināciju uh, rases dēļ. Un e, šīs te jomas, kuras es minēju, uh, 2008. gada direktīva neskar. Līdz ar to uh, padomu pieņems jaunu priekšlikumu pavisam drīz. Esam panākuši arī progresu, apspriežot direktīvas projektu, par Eiropas pieejamības aktu eh, un tā pieņemšanu gan padomē, gan eh, parlamentā. Tieši pieejamība, fiziska pieejamība eh, dažādām iestādēm nodrošina aktīvu sabiedrības iesaistīšanos un vienlīdzības nodrošināšanu un tas atbilst arī ANO konvencijas prasībām par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un visbeidzot, 2015. gadā mēs nācām klajā ar pilnu rīcības plānu par LGBTI personu uh, vienlīdzības nodrošināšanu. Komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi noskaidrot Eiropas antidiskriminācijas likumdošanas aptvērumu. Pašlaik gaidām arī spriedumus no tiesas divās lietās. Uh, kas ir saistītas ar sieviešu atbrīvošanu no eh, darba par uh, musulmāņu tradicionālo galvassegu valkāšanu privātās telpās. Panākums var nodrošināt tikai nodrošinot partnerību un visu uh, iesaistīto pušu iesaistīšanu. Jo ir svarīgi, lai uh, visi cilvēki varētu iegūt izglītību un uh, papildināt mūsu uh, daudzveidību, palielinot uh, inovāciju. Arī NVO, arotbiedrības un universitātes var dot savu ieguldījumu un palīdzēt izplatīt labāko praksi par daudzveidību un nediskrimināciju. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Paldies. Paldies komisārs kundzei. Un tagad dodu vārdu Libe komitejas eh, deputātais Stīvens kundzei. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, komisārs kundze. 60 gadus pēc eh, Eiropas Savienības direktīvas par vienlīdzīgām iespējām pieņemšanu nodarbinātības jomā un profesionālajā jomā vēl ir daudz darāmā. Cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām nespēja pienācīgi iesaistīties eh, darba dzīvē. Un eh, viņi tiek nodarbināti par 60% vidēji mazāk nekā cilvēki bez īpašām vajadzībām. Tas notiek visos līmeņos. Un eh, vajadzētu darba vietas piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tad arī būs vieglāk pārvietoties. Uh, Piemēram, strādājošie ar īpašām vajadzībām bieži vien sastopas ar veselu virkni šķēršļu, tajā skaitā arī administratīvu šķēršļu, kamēr eh, darbinieki, kuriem nav īpaša vajadzība, vispār šādas eh, grūtības nepamana. Apvienoto nāciju konvenciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredz, ka visiem ir jābūt vienādām tiesībām, bet Eiropas Savienība to ir, to ir ratificējusi, bet eh, īsti neīsteno. Un tagad FEM komitejas vārdā vienu minūti Soidrovs kundze lūdzu. Kui kolēģiņā, kolegovē, dovoltam, jābih poģekovā. Paldies! Godātie kolēģi, vispirms vēlētos pateikties Vēbers kundzei. Ļoti labs ziņojums. Piekrītu Vēbers kundzei, ka diskriminācija darba vietās ir problēma un tā ir aktīvi jāapkaro. Ja vēlamies panākt būtisku uzlabojumu šajā jomā, tad mums visiem ir jāstrādā kopā. Es FAM komitejas atzinumā runāju par tiešo un netiešo sieviešu diskrimināciju darba tirgū. Daudz tiek runāts par sieviešu nelabvēl, kā lai to par sieviešu mīnusu bērnu kopšanas atvaļinājumu laikā, proti viņām pēc tam atgriezties darba tirgu ir grūtības. Es atbalstu Weberas kundzes ziņojumu, un tomēr man ir vairākas iebildes. Proti, patreizējās likumdošanas īstenošana pat ir varbūt svarīgāk nekā jaunu likumdošanas aktu pieņemšana. Arī ētisku jautājumu sakārtošana nav maznozīmīga. Dalību valstu aizliegumu izmantot reliģisku simboliku darba vietās arī ir diskusiju vērti. Vienlīdzīga attieksme darba vietā ir mūsu komitejas galvenā prioritāte un ceru, ka visi to atbalstīs. Prieksēdētājs, paldies! Nākamais runātājs ir EPP grupas vārdā, un tā, tas ir Kāzas kungs. Paldies! Prieksēdētāja kungs! Vēlētos pateikties referentei par lielisko darbu, jo direktīvas par vienlīdzību nodarbības jomā piemērošana ir svarīga. Vienlīdzība ir paredzēta Eiropas Savienības likumā, bet eh, cīņa pret diskriminācija vēl joprojām notiek reliģisku apsvērumu dēļ, seksuālās eh, piedarības dēļ un arī darba izvēles dēļ. Tāpēc eh, daudzās valstīs likumdošanā, konstitūcijā ir paredzēta vienlīdzīga attieksme pret visiem. Bet, diemžēl, daudzas dalību valstis varētu darīt daudz vairāk. Diemžēl padome šodien nepiedalās mūsu sēdē, un tomēr domāju, ka visām institūcijām vajadzētu strādāt pie tā, lai pasauli kļūtu tolerantāka un lai mēs visi kopā cīnītos pret eh, diskrimināciju. Kazakungs, Čannīkungs vēlas jums uzdot zilās kartiņas procedūras ietvaros jautājumu. Atbildēsiet, jā, lūdzu. Tātad, Čannīkungs, 30 sekundes. Thank you. Tisztelt képviselő úr, két dologban mindenféleképpen. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šķiet, ka e, divos jautājumos mēs esam vienas prātes, bet e, jā, jūs teicāt, ka tā e, ļoti svarīgs ziņojums, bet ļoti daudzās dalību valstīs tieši īstenojošās iestādes nedara savu mājas darbu. Ir dalību valsts, kuras ir sasniegušas daudz, ir tādas, kuras mazliet mazāk. Kā jums šķiet, vai šobrīd dalību valstu līmenī vajadzētu darīt vairāk, lai um, bērni ar, dažād, ar, dažā, ar īpašajām vajadzībām, lai mēs labāk palīdzētu bērniem? 30 sekundes jums atbildēt uz šo jautājumu. Kazaskungs. Jā, par diskrimināciju samazināšanu runājot, vēl ir daudz darāmā. Uh, ir eh, dalība valsts, kuras ir sasniegušas ļoti daudz, un no šīm valstīm mums visiem ir jāmācās. Un eh, ar paraugu prakses apmaiņu es domāju, ka mums izdosies eh, panākt daudz priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad sociālistu grupas vārdā divas minūtes Blinkievičūtas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Vispirms vēlētos pateikties referentei Vēbers kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un veiksmīgo sadarbību. Direktīva vienlīdzīgas nodarbinātības jomā ietekmē ikviena dzīvi. Cilvēku, sieviešu, vīriešu dzīvi, cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvi, visu mūsu dzīvi. Tas, ka e, tiek paredzēts paaugstināt pensionēšanās vecumu, arī aktuālāku padara tēmu par vecāku strādājošo diskrimināciju. Un vecāka gadagājuma strādājošo diskriminācija ir aktuāls jautājums. Vēlos griezties pie dalību valstīm, lai tās vairāk aizsargātu vecāka gadagājuma darbinieku tiesības, jo diskriminācija vecuma dēļ ir ļoti izplatīta, un tieši vecāka gadagājuma strādājošie ir ļoti viegls mērķis, jo viņi baidas zaudēt savu darbu. Un e, vēl cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tā ir vislielākā riska grupa darba tirgū ja darba vieta netiek piemērota cilvēku ar īpašām vajadzībām, iespējām, tad kā tad viņi var piedalīties uz vienādiem noteikumiem apmācībā, izglītībā, darbā. Dalību valstīm vairāk vajadzētu izmantot struktūra fondos paledzētos līdzekļus un piedāvāt palīdzību un apmācību. Un visbeidzot, arī seksuāla uzmākšanās darba vietā. Pie tām ne tikai seksuāla rakstura šādas uzmākšanās un mobbings var būt dažāda rakstura. Up upuri bieži vien ir ļoti nepateicīgā lomā. Es uzskatu, ka ir jādalās ar informāciju un, iz, un iedzīvotāji ir jāizglīto. Tā ir arī darba devēju atbildība, bet liela daļa iedzīvotāju nezina, kādas ir viņa tiesības, kas ir atrunātas šajā direktīvā. Paldies! ECR grupas vārdā Trebēsijas kundze lūdzu die sich gegen Diskriminierung am Arbeits Diskriminācija darba vietā nav nekas eh, neparasts. Es nedomāju, ka galu galā eh, mūsu eh, darba tirgu vajadzētu regulēt ar regulē dažādiem likumdošanas aktiem, kas galu galā liktu tikai zaudēt darba vietas. Ir jāskatās ar katru šo te likumdošanas papīru, ko mēs uzrakstam, vai mēs tiešām panākam to ar, uh, mērķi, kuru vēlamies panākt. Mums ir jācīnās par darba vietu saglabāšanu. Iespējams, ka uh, mums ir jāpārstrādā vienlīdzības nodarbinātības jomā direktīva. Es nevaru atbalstīt šo te uh, ziņojumu. Uh, Jo galu galā tieši tāpat kā maternitātes atvaļinājuma regulējums, tas uh, ir jautājums, kas ir dalība valsts ziņā. Ja, Harki. Un tagad Harkins kundzei vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Šis ziņojums, ko ir sagatavojusi mana politiskās grupas uh, deputāta Bēbers kundze, tajā ir paredzēta vienlīdzīga attieksme darba tirgū. Bet uh, problēma vēl ir daudz, un vairākas no tām savās ievadvārdos pieminēja pieminēja komisārs kundze. Diskriminācija balstīta uz vecumu, uz ticību, uz eh, seksuālo piedarību, bet eh, ir arī horizontālie aspekti. Piemēram, vajadzētu nodrošināt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adekvātu dzīves vietu, lai eh, sabiedriskā iepirkuma procedūrās parādītos arī sociālas atrunas. Un, protams, dalību valstīm ir jānodrošina, lai tiktu um, dalību valstīs atzīts partnerības status, kas ir noslēgts citās valstīs. Ir ļoti daudz delegātu jautājumu, jo dalību valstīs atšķiras gan vēsturiskā pieredze, gan kulturālie nosacījumi. Es uzskatu, ka diskriminācija nodarbinātības, jo diskriminācija darba, darba vietās ir izskaužama. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad uh, Karī Eh, kundze goja grupas vārdā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentē par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Šajā ziņojumā parādās ārkārtīgi aktuālas tēmas, par kurām mums ir jārunā. Mums ir jānodrošina vienlīdzīgi darba apstākļi, neatkarīgi no tā, kāda ir cilvēka tautība, seksuālā nosliece, invaliditāte un tā tālāk. Es uzskatu, ka vienlīdzība ir e, galvenais, uz ko mums ir jātiecās. Pārāk daudz cilvēku ir cietuši no diskriminācijas. Paskatīsimies kaut vai par sievi, uz sieviešu situāciju darba tirgu. Vēl joprojām algas starp vīriešiem un sievietēm atšķiras un būtiski, neskatoties uz to, ka viņiem ir vienāda izglītība un vienādas iespējas un talanti. Vienlaicīgi arī minoritātes cīnās par to, lai tās tiktu labāk e, saskatītas un lai, viņu, lai minoritāšu pārstāvi varētu ieņemt e, vadošos amatus datus. Bieži vien tas ir pat neiespējami. Es uzskatu, ka mūsu līmeņa sabiedrībai ir jādzīvo adekvāta 21. gadsimta kultūrā, un šobrīd pārāk daudz uzskata, ka tā nav. Protams, dalību valstīm ir brīvas rokas veidot pašām savu ekonomisko politiku, bet mums ir jāinvestē vairāk darba vietās un labākās darba vietās. Uh, diskriminācija, cīņa pret to ir ieguldījums nākotnē un nāks par labu visai sabiedrībai. Un tas nav individuums, tas ir uh, sabiedrisks uzdevums. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad dod vārdu Ždanoks kundzei, lūdzu. Thank you, Chia. I want to congratulate Renata Weber for Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos apsveikt Vēberskons ar šo ziņojumu un mūsu grupa pilnībā atbalsta aicinājumu padomēji pātrināt Eiropas Savienības horizontālās direktīvas pret diskrimināciju pieņemšanu. Esošās direktīvas esošās pretdiskrimināšanas likumu došanas uh, uh, efektīva piemērošana ir efektīvs elements, lai novērstu radikalizāciju. Septiņ, direktīva 78 uh, dod iespēju uh, celt prasību tiesā uh, grupu vārdā, bet diemžēl dalību valsts to neizmanto. Es vēlos arī atbalstīt ieteikumu izstrādāt Eiropas Savienības ietvaru nacionālai stratēģijai, lai cīnītos pret antisemītismu un islamofobiju. Un šeit es no savas puses gribētu pievienot arī rusofobiju, kas parādās kā jauna parādība. Paldies! Un tagad EFDD grupas vārdā Agēls Kons lūdzu pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji un paldies kolēģei Vēberskundzei par darbu. Direktīva tika izstrādāta pirms 16 gadiem. Un es domāju, ka eh, tas ir tiešām eh, fundamentāls eh, likumdošanas akts. Tajā pat laikā mēs redzam, ka dalībvalstīs parādās jauna veida nevienlīdzības, uh, un diskriminācijas um, ne tikai darba tirgū. Piemēram, Cilv, daži cilvēki visu laiku cieš no tā, ka uh, viņi ir gados vecāki, viņiem ir nepieciešams